Der Präsident. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Labrīt, dāmas un kungi. Sākam sēdi. Gemäß Artikel 216. Norādot uz 216. reglamenta, darba reglamenta punktu, gribu teikt, ka nav uh, iesniegti pieteikumi balsošanai un esam pieņēmuši šo lēmumu uh, šajā redakcijā. Tagad ķeramies pie darba kārtības punkta, kas ir pats pirmais šajā um, dienā, un tā ir uh, Eiropadoms sagatavošana 19. 20. decembrī. Liškevičs kungs padoms vārdā. Morning, uh, Labrīt, priekšsēdētāji, godājumie deputāti, komisijas priekšsēdētāji, vietnieku kungs un nākamā nedēļā notiks Eiropadomas sanāksme. Tur ir ļoti piesātināta darba kārtība, ir vesela rinda jautājumu, sākot no aizsardzības līdz ekonomiskajai un monetārai savienībai, ekonomiskās